Bonjour euh, à tous. Labdien, kolēģi! Es atvainojos. Mūsu dārgā priekšsēdētāja nevarēja tagad ierasties. Sociālistu kustība saistībā ar Francijas dzelzceļu viņu ir uh, aizturējusi. Es ceru, ka viņi varēs ierasties pēcpusdienā. Vairs nebūs uh, būs, uh, no sava gūsta izrāvusies. Gribētu pieņemt mūsu darba kārtību, ja kolēģiem nekādu pretenziju nav. Pieņemt arī iepriekšējās sēdes protokolu. Vairāk koordinatori vēl nav ieradušies jo ir TNT dienas Ljubljanā. Varbūt viņi arī pēcpusdienā vai rīt mums pievienosies, līdz ar to nebūs koordinatora sēdes šodien. Mēs bijām paredzējuši 11.30 tātad sēdi beigt un 14.30 darbu atsākt. Ja jums nav nekādu iebildumu, mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Tagad pārbaudīsim, vai darbojas uh, tehnika un vai arī ir klāt visi, kam ir jābalso, vai nav neviena lieka. Sākam balsot. Pamanīju, ka Dalondes kungam nav kartas līdzi. Beidzam balsot. Viss ir kārtībā. Runājot par ETP grupu, tur neviena par daudz nav. Ah, il voudrait parler Oui. Oui. Monsieur Dalunde, vous avez la parole. Mais... Uh, thank you, Chairman. Uh... Lūdzu, jums vārds. Ja mēs runājām par Eh, tā par dēļ ziņojumu man nav nekādu iebildumu pret eh, ziņojumu saturu, bet eh, esmu vīlies, ka mēs tikai vakar vakarā saņēmām balsošanas sarakstu, tādēļ mums bija grūti par to diskutēt. Es labprāt būtu gribējis to saņemt agrāk. Paldies! Paldies! Jā, Tas ir pamatots arguments. Mums vajadzētu parūpēties, lai vismaz 24 stundas iepriekš kolēģi būtu saņēmuši pēdējo balsojumu sarakstu versiju. Tāpēc Delkundze, lūdzu, jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, balsojuma saraksti tika izsūtīti grupām vakardien. Ja kaut kas kolēģis ir sasniedzis par vēlu, tad tas, tā ir sekretariāta vaina. Mēs sazinājāmies ar zaļo kolēģiem vakardien pa telefonu dienas pirmajā pusē. Es nezinu, kas ir tur misējies, ja kaut kas ir nogājis greizi, tā nav mana vaina. Varbūt, ka tā ir sekretariāta vaina. Madame eh Tapardel, <coughs> personne ne vous a accusé. Hein? Tā par Delkundz neviens jau jūs nevainoja. Nē, nē, nē. Jā, alors. No, I, I, I didn't take it personal. Nē, nē, es to neuztvēru uh, personīgi. Es tikai gribēju jums pateikt, ka vakardienas pirmajā pusē jau balsojums saraksts tika izsūtīt un visiem vajadzēja ar tiem jau iepazīties. Labi, tad balsosim tagad, saka priekšsēdētājs. Pirmais ziņojums, par ko balsosim, ir par manipulācijām ar mehānisko transporta līdzekļu odometriem. Tas ir Ismēla Ertuga ziņojums. Sākam balsot. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Par 47. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 48. par pret atturas. Tas pats vairākums pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 50 un 51 abi identiski. Tagad 52. kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Grozījums pieņemts. Piektais kompromis par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 77. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 79. par pret pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 88. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas. Sākam balsot elektroniski. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir eh, noraidīta, man šķiet, tad otrā arī atkrīt. Jā, tad otrā atkrīt. 91. grozījums par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas pieņemts. 93. atkrīt. Pielikuma 96. grozījums par pret atturas pieņemts. 97. atkrīt. 98, 99, abi vienādi, kas par pret atturas pieņemts pieņemti. 100, 101 atkrīt. 103. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 105. par. Pret. Atturas pieņemts. 104. atkrīt, 106. tāpat, 107. kas par pret atturas pieņemts. 102. atkrīt, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. 113. identiski, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemti. 114. par pret atturas pieņemts. 115. atkrīt, 117. par pret atturas pieņemts. 118. atkrīt, 119. arī pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts. 121. atkrīt, 122. par. Simt divdesmit otrais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 123. par pret. Simt divdesmit trešais šķiet kļūdījās priekšsēdētājs ar skaitli. Simt divdesmit trešais, kas par? Pret? Atturas, pieņemts. 124. atkrīt, 10. kompromiss, kas par pret Atturas pieņemts. 127. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 128. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Par 11. nav jābalso, tas ir valodnieciskas dabas 11. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. Atkrīt. 15. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par. Pret pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 24. grozījums, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. 20, 35. kopā, kas par pret atturas pieņemti. 38. grozījums, kas par pret atturas pieņemti Pieņemts. 29. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 38. 39. kopā kas par pret atturas pieņemti. 40. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. Groz, eh, kompromiss, kas par pret atturas pieņemts Pieņemts. Trešais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jābalso par visu grozīto ziņojumu priekšlikumu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est fermé. Beidzam balsot. Paties triumfs. 46 pār, 1 pret, 1 atturējās. Ismail, bravo! Alors nous passons maintenant au deuxième et dernier. Otrs un pēdējais šā rīta balsojums, Klaudijas par dēlziņojums. par kopīgiem uh, noteikumiem attiecībā uz aviācijas pārvadājumiem. Žorž, Žorž. T'es prêt Bien, donc nous commençons ce deuxième vote. Balsosim. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sēstais, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts, noraidīts draugs. Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret pārbaudīsim. Man izskatās, ka vispār ir noraidīts, bet nobalsosim elektroniski drošības labad, sākam balsot. Beidzam balsot. patiešām noraidīts. Tādēļ mums ir jābalso par pirmo grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Man šķiet tāds pats balsu samērs šeit ir, bet sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, 23 pār 25 pret, pilnīgi tāds pats samērs. Sestais grozījums, otrā daļa, kas par pret, atturas. Man šķiet tāpat, tas pats rezultāts, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Kas pastīra? Kas notiek? Kolēģi protestē. Beidzam balsot. Jā, tas pats balsu samārs noraidīts. Nākamais ir atsaukts. Tagad 13. grozījums. Kas par? 13. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 8. 9. identiski. Balsojam par abiem kopā. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīti. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 10. 11. kopā. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemti. 12. Ah oui, d'accord. Donc oui, cet amendement donc, euh, tombe. Amende 12. atkrīt, 15. grozījums, kas par? Pret, atturas noraidīts, 14. un 3. ir atsaukti, 2. kompromiss, kas par? Pret, atturas šķiet, ka noraidīts, bet eh, nobalsosim elektroniski, tā būs labāk redzams, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar to pašu balsu sastāv piektais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. ETP grupa ir ļoti plāpīga. Noraidīts. Būs noraidīts. Beidzam balsot. Ā, tomēr pieņemts. Tagad balsosim par grozīto ziņojumu elektroniski. Sākam balsot. Jā. Balsojam par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam. Divdesmit pieci kolēģi nobalsoja par, divdesmit divi bija pret, viens atturējās. Ziņojums pieņemts. Tā pārdēls kundze vēlas kaut ko piemetināt lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, šis bija ārkārtīgi sarežģīts ziņojums. Sarunas ar padomu un komisiju arī bija smagas. Allaž biju atvērta dažādiem priekšlikumiem. Mēs gribējām arī atrisināt uh, problēmas, kas saistītas ar ASV. Uh, Es gribētu teikt, ka man ir bijušas ļoti daudz sarunas ar komisiju. Es visu darīju pēc labākās sirdsapziņas. Protams, arī viņi vēlas atrisināt problēmas ar ASV, bet neaizmirsīsim arī pasažieru tiesības un darbinieku sociālās tiesības, jo mēs te nerunājam tikai par ASV. Mēs runājam par vienu no būtiskākajām uh, aviācijas regulām - 2008. gada regulu. Man ir bijušas sarunas ar citiem referentiem. Ir pat tiešām pārsteidzoši pēc tam, kad vienojos ar kolēģiem no ETP, viņi neievēroja mūsu vienošanos. Viņi man nevar pārmest, eh, ka esmu rīkojusies nepareizi. Mēs esam ļoti daudz arī sazinājušies elektroniski, mēs vienojāmies. Es gribēju patiešām atbalstīt, eh, atrisināt šo problēmu, tādēļ arī dažus no man ļoti būtiskiem grozījumiem atsaucu. Ļoti žēl, ka mēs tādā veidā izturamies eh, parlamentā, kur vajadzētu valdīt godīgam garam. Un eh, šis ir ļoti svarīgs dokuments, svarīgs likumdošanas priekšlikums. Tā kā galējā balsojumā 26 balsis nebija uh, nodots par šo ziņojumu, kas nav vairākums, es lūgtu to. Uh, tātad nebalsot par mandātu, par sarunu uzsākšanu ar padomu, par, par mandātu piešķiršanu padomē. Paldies. Jā, jā, merci, euh, madame la rapporteure. Paldies, referentes kundze, par šiem paskaidrojumiem. Mums Nē, tātad par mandātu piešķiršanu padomē mēs nebalsojam. Beigsim tagad balsošanas sesiju un pāriesim pie nākamā darba kārtības punktu. To ir sagatavojis Ajūto kundze. Tas arī ir sarežģīts jautājums. Jā, es redzu, ka pie, vienmēr pēc balsošanas te notiek tāda, zinām, pārvietošanās. Uh,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 Es gribēju teikt par uh, reglamentu tūkojumu, es klausījos. Un tad mēs runājām par balsošanu, par balsošanu sakarā ar padomi, bet referenti minēju šo precīzo skaitli, vai jūs nevarētu paskaidrot, ja mēs nebalsosim šajā komitejā, ja nebalso 26 balsis un vairāk par 26. Tad mēs nevaram uzsākt trialogu, vai kāds tiešām man var sniegt paskaidrojumu, jo, jo pretie, pretie gadījumā uh, nesaprotu, ko tagad domā citas grupas, vai tagad es virzīs uz trialogu, uz padomi un tā tālāk. Īsti nevarēju saprast no tā, ko teica. Uh, priekšsēdētājs mums uh, tomēr vajadzētu balsot ja balso vairākums par to, ka mēs virzam šo jautājumu uz triologu, tad tā tā lieta arī virzās. Es īsti nesaprotu. I, īstenībā es ne, neatbildēju jums par to, uh, kādi ir noteikumi sakarā ar balsošanu uh, par mandātu uh, Es eh, vienkārši teicu, ka mēs nobalsojam par ziņojumu, un tālāk ir balsošana par mandātu. Eh, tālāk referente skaidroja šo situāciju, un šajā skaidrojumā mēs sapratām, ka ir mm, neliela problēma. Un tā kā koordinātori nav visi šodien klāt, eh, tad es pie, piedāvāju šo lietu apspriest starp um, koordinatoriem, vai mēs varētu balsot varbūt nākamajā komitejas sēdē par šo mandātu, vai arī to mēs nevaram darīt. Um, tā tad um, īstenībā šobrīd mēs neskaidrojam to, vai tas atbilst šim kvantitīvam balsu skaitīšanas principam. Uh, Es gribētu paskaidrot, e, saka Fausters kundze, e, protams, varbūt jautājums par e, šiem koordinatoriem nav nemaz šeit būtisks, bet lieta ir pavisam savādāka. Es saprotu, ka referente ļoti vīlusies, bet te nav personiska lieta. Lielākais vairākums ir šeit. Un vairākums grupās ir balsojuši pret šo ziņojumu. Ja, um, ja mēs nu, virzīsim to uz plenāru sēdi, atkal grupas būs klāt un balsojums būs tāpat. Tātad mēs vienkārši e, tērējam laiku. Vislabākais būtu tagad balsot, virzīt uz trialogu, ja tur būs padome komisija un referente. Un um, tad uh, tālāk uh, tās diskusijas tur tiek virzītas un, un tālāk vai tas iet uz plenāru sēdi vai nē, tas ir atkarīgs no procesa gaits. Bet uh, nebūtu pareizi tagad um, nebalsot par šo, bal, par šo šo lietu virzīt vai nevirzīt uz trialogu. Tā, tāds ir mans apsvērums. Neliela problēma, jebkurā gadījumā. Fosters kundze, es gribu runāt mierīgi, bet mums ir neliela problēma. Tā ir tāda, ka noteikti, nu, zināms, cilvēks skaits jau ir atstājis šo zāli. Uh, Es neesmu līdz pārliecināts, ja mēs balsosim tagad, vai mēs konstatēsim tādu pašu vairākumu, kas atbalstītu, kā pirms, teiksim, dažām minūtēm. Tāpēc es domāju, ka pat ja ir vienošanās, es saprotu, ka mums ir jādod mm, savs akcepts mm, mandāta pieņemšanai, es domāju, ka varbūt mēs varētu to atstāt līdz nākamajai komitejas sēdē, mēs varētu ar ko koordinatoriem, ar ēnu referentiem visu apspriest. Es vienkārši esmu noraizējies, ka, zinām, daļa tautas jau ir aizgājusi, un tad eh, dabiskais iznākums ir jau sagrozīts. Es ļoti atvainojos, nebija pietiekoši ātrs, nepietiekam ātri devu jums vārdu, tad, bet īstenībā pēc būtības tas neko nemainīs, tāpēc. Es domāju, ka būs tāds pats vairākums, ir komisijai nepieciešams absolūtais vairākums, skaitliski izteikts. Il faut qu'on ait une majorité aussi absolue en nombre de. Mums ir nepieciešams absolūtais balsu vairākums. Es, jā, tūlīt es došu jums vārdu, kolēģi, varbūt eh, būtu prātīgāk rīkoties tā, kā es teicu. Lūdzu, jums vārds. Es nezinu, ka jūs būtu pieļāvis kādu kļūdu, un Fosters uh, kundzei nav taisnība 69c punkts skaidri un gaiši saka, ka, ka komiteja drīkst un var nevis obligāti dara. Varbūt Fosters kundzei vajadzētu uzmanīgāk lasīt noteikumus. Tādēļ, tādēļ. Nu, pagaidiet, pierīgi. Es atvainojos. Es. Tā ir minūte. Il n'y a pas de problème de droit. Hein. Šeit nav tie nekāda problēma ar noteikumiem. Vienkārši mēs. Jautājums ir tāds. Pēc būtības, vai tiešām kaut kas mainīsies, kaut kas, ja mēs balsosim tagad, eh, tad eh, rezultāts varētu būt arī mainīts, sagrozīts, jo noteikti daļa cilvēku ir jau aizgājuši un mēs nevaram eh, gal galā mm, balsot ar vienu kontingentu par eh, ziņojumu un pēc tam par mandātu. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu atsaistīt šos divus, eh, tad, tad tas nav jautājums, kas saistīts ar reglamentu noteikumu, vai mēs varam, vai mēs nevaram, vai drīkstam, nedrīkstam. Tāpēc arī es piedāvāju mm, varbūt šo mandātu mēs tā nenolikam malā. Mēs nākamajā komitejas sēdē varētu par to balsot, jebkurā gadījumā. Mm, nākamais. Ru. Es tikai gribēju norādīt, nu, pat, pateikt eh, jau no paša sākuma. Eh, īstenībā tas nemaz nav pieņemami. Mēs saņēmām eh, šo balsošanas sarakstu ļoti vēlu. Mēs esam maza grupa, varbūt citām grupām tā nav tik liela problēma. Tāpēc Dēls kundze arī teica, ka viņa nebija pietiekami daudz laika, lai paskaidrotu visu. Uh, un būtu daudz labāki, ja mēs nedrīkstētu mm, balsot jau no paša sākuma, kā teica Dālenkungs. Un nākotnē lūdzu priekšsēdētājs skatieties, lai mums neatkārto šāda situācija. Mēs saņēmām bazošanas sarakstu ļoti vēlu, mēs neko nevarējām ne diskutēt, ne apspriest, un eh, es neesmu pārliecināts, ka visi nobalsoja tā kā vajag, tas nav pieņemami. Uh, Kramerkungs, es eh, ļoti uzmanīgi klausījos Dālinkungā, es, es arī referentu uzklausīju, un neviens šajā zālē nepieprasīja, ka mēs atliekam balsojumu uz citu dienu vai laiku. Un eh, šādos apstākļos mums ir jābūt mm, pie savas bāzes. Es uzklausīju vienu un otru. Uh, Um, Dālienkungs uh, izteicās, referente arī izteicās, un, un neviens uh, neko neteica, ka nevarētu balsot, un tāpēc mēs arī balsojām. Un, lūk, tā, tas ir pēc būtības, un tad redās Dālienkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šeit ir zināma mācība no visas šīs situācijas. referente un kolēģi piedāvāja nebalsot eh, par šo aviācijas jautājumu. To vajadzēja nobalsot, to vajadzēja piedāvāt balsošanai, bet tas tā nenotika. Un tagad, eh, klausot jūsu skaidrojumu, es eh, saprotu, ka šeit varētu būt dažādas interpretācijas. Galu galā mums ir jāatgriežas vēl pie šī jautājuma arī vēlāk. Jā. Yeah Es domāju, ka tad, kad ir problēma tāda kā šī, mums eh, jādomā par šo te konkrēto situāciju, ka cilvēki ir mm, aizgājuši un vairāk viņu šeit nav. Bet šādās līdzīgās eh, situācijā ir tomēr jāpadomā mierīgi. Tas nekas slikts no tā neradīsies, nekas politiski balsošanas ziņā arī nemainīsies. Uh, Um, mēs varam nedaudz uh, nomierināties un nevis uh, šeit strīdēties. Ko es tagad piedāvāšu? Lai balso, kad cilvēki ir aizgājuši, tas vairs nebūs normālos apstākļos. Mēs um, dzirdējām dažādas puses, arī referenti. Tagad nepieciešams ir padomāt. Mēs uzklausījām arī Fosters kundz domu un šobrīd eh, jebkurā gadījumā nav iespējams balsot. balsot. Eh, tā, tas viss ir piefiksēts, un tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tas ir mm, ziņojuma projekts no Ajuto kundze, mm, vienot kopīgu noteikumu un to ieviešana daž, dažiem kombinētā kravas transporta veidiem es darba dalībvalstīm. Es došu 5 minūtes Ajuto kundzei, Nu, viņi izgaismos uh, galvenos punktus uh, savā ziņojumā. Lūdzu, jums vārds Jūta Konze. Paldies, labrīt! Kolēģi, varbūt mēs varētu arī nedaudz uzgaidīt, kamēr cilvēki atstāja zāli. Es eh, joprojām turpinu darbu pie šīs direktīvas par kombinēto krāvas transportu. Es eh, tiekos ar dažādiem cilvēkiem, arī uzklausu tos, kas strādā nozarē. Es eh, studēju nacionālās prasības, arī pilsoņu prasības. Un esmu papildinājis savu sākotnējo projektu, esmu ņēmusi vairāk komisijas nostāju Un um, savā tekstā es piedāvāju precizēt dažus aspektus, piedāvāju vēl papildus um, noteikumus, kas atbalstītu kombinēto um, kravas transportu pārvadājumus starp dalību valstīm Eiropā. Esmu strādājis arī pie definīcijas. Es uh, cent, uh, centos nošķirt tos transporta līdzekļus, uh, kas uh, tiek um, izmantot kopā ar šoferu pakalpojumu un tādi, kur nav un uh, šoferis. Un tad esmu nodalījis arī puspiekabes ar uh, tonāru čet, līdz 44 tonām. Es piedāvāju ieskatīties arī direktīvā, kas regulē um, kravas um, izmērs un gabrītus. 150 uh, km, ko piedāvā komisija, un 20%, ko piedāvā komisija, arī ir pieņemami, piedāvājami. Es domāju, ka jāatzīmē arī tuvākā pārkraušanas osta. Vajadzētu iestrādāt arī pārkraušanas iespēju ārpus Eiropas Savienības robežām, jo šeit ir jāietver pilnīgi visi aspekti, kas, kas skara situāciju Eiropas Savienības valstīs. Uh, Eh, tālāk, mm, kādi tad ir stimuli, kas eh, varētu veicināt kombinētā kravas transporta eh, pārvadājumus? Te varētu būt dažādi veidi, piemēram, varētu atbalstīt caur investīcijām, caur nodokļiem, varētu piešķirt īpašas atvieglojumus šai nozarei. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams investīcijas, jo mm, Eiropas Savienības teritorijā infrastruktūra ir ļoti dažāda, un tāpēc ir nepieciešams ne tikai palielināt terminālu skaitu, bet uh, arī piekļūt šiem termināliem ir mm, jāuzlabo. Ne visas šīs izmaksas dalībvalsts ir eh, spējīgas sekt. Mm, katrā ziņā mēs eh, konstatējam dalībvalstu gatavību uzlabot eh, piekļuvas infrastruktūru. Bet eh, sakarā ar eiro viņietas eh, direktīvu mēs konstatējam, ka valsts arī mm, varēs palielināt savus ieņēmumus no transporta, un to varēs atkal ieguldīt, lai kom, kāds cits transporta veids, piemēram, kombinēto kravas transportu veicinātu. Tālāk eh, ir arī tāds, mm, valsts, nu, tā, tāds motivators kā valsts atbalsts, to arī varētu uh, varētu paturēt zināmā līmenī, varētu arī samazināt eh, tārīfus noteiktiem transporta veidiem. Ehm, tad eh, ir jāskatās eh, jautājums par kabotāžu. Kabotāža noteikti ir tāds pasākums, kas arī rada mm, stīmulu kombinētā kravas transporta attīstībai. Tomēr mums ir nepieciešama skaidra, saprotama definīcija, lai likumdošanas akti nebūtu izmantot ļaunprātīgi, lai kabatāža nebūtu izmantota nelegāli. Tālāk otrs jautājums - darbinieku nosūtīšana. Es atbalstu tādas normas, kur e, šoferu autovadītāja tiesības tiktu visaptvaroši aizsargātas. Un par digitalizāciju es ļoti ceru, ka būs iespējams pakāpeniski e, tikt vaļā no papīra dokumentiem Un vajadzētu pāriet uz elektronisko pēc iespējas drīzāk, un lai veicinātu kontrols iespējas mm, dalībvalstīm, vajadzētu varēt arī pieņemt dokumentus elektroniskā formā. Un galējais mērķis ir izveidot tādu visaptverošu priekšlikumu, lai būtu iestrādātas prasības, kas būtu interesants visām pusēm, un tāpat laikā arī, lai būtu motivātors sektoram attīstīties. Uh, E, paldies. Tālāk mēs uzklausīsim ēnu referentus no tautas partijas grupas Šmits kundze. Jā, ja, herzlichen dank. Paldies. Es gribēju pateikties mūsu referentei, viņa arī izvēlējās tādu labu pārdomātu pieeju, tomēr mēs arī iesniegsim vairākus grozījumus Īstenībā mēs runājam par visai apjomīgu problēmu. Mums ir jābūt arī ambicioziem, domājot par dažādām uh, daudzmodālajām transporta ķēdēm, un, protams, tas eh, izmaksā daudz dārgāk nekā pārvadāšana tikai un vienīgi pa ceļu. Uh, Jāsaka, šāds multimodāls uh, transports izmaksās dārgāk, un tas būs par 150% dārgāks nekā ceļu transports pārkraušanas laiki, terminālu pieejamība, protams, varētu radīt arī problēmas. Un kapacitātes uh, pamazināšanās pie dažādiem termināliem, kā arī uh, tas, ka visur no pieejams dzelzceļš ir problēmas, tas, protams, uh, tādēļ arī mm, būs sarežģīti. Jāpiemin arī konteineri, kas paši par sevi jau ir visai smagi, tādēļ tas ir jāņem vērā aprēķinot kopējo tonāžu. Tas varētu radīt gan infrastruktūras, gan arī cenu problēmas. Ja mēs vēlamies eh, savus pašu nospraustos mērķus sasniegt, mums ir ļoti tālajoši jāiejaucas tirgus, eh, tirgu valdošajā kārtībā. Uz ceļiem tagad mēs jau vērojam sīvu konkurenci, neskatoties uz liberalizāciju eh, dzelzceļa jomā, gan pēdējo gadu laikā konkurence ir bijusi visai pieticīga. Mēs arī eh, redzējām, ka apvērt ceļu pa Franciju nevarēja izvēlēties, jo ir pārāk maz, eh, piemēram, eh, šoferu, kas runā franču valodā. Ja mēs runājam par šo direktīvu, par kabotāžas direktīvu un vēlamies pārvadāt vairāk uh, kravu pa dzelzceļu, kas ir protekcionis, eh, ko vairāk aizsargā kā transporta joma, kur valda protekcionisms, tas patiešām ir ļoti labi jāapsver. Uh, piemēram, ASV kombinētā satiksme darbojas labi, jo ceļu un dzelzceļa kombinācija arī ir labi noregulēta. ETP tādēļ atbalsta visus pasākumus, kas dzelzceļa sektoru padarītu konkurētspējīgāku. Ja mēs mākslīgi ceļu transportu padarīsim dārgāku, vai tas automātiski dzelzceļu padarīs izdevīgāku, nu, nezinu. Katrā ziņā pateicos referentē, viņa dodas pareizajā virzienā, tikai gribēju jūsu uzmanību pievērst tam, uh, Eh, ka pārceļot kravas no ceļa uz dzelzceļu mēs visu automātiski neatrisināsim. Ja kombinētā transporta izmantošana gala patērētājam ir dārgāka un sarežģītāka pārvadātājam, tas nenovedīs pie uh, tādām patiesām pārmaiņām. Es gribēju teikt, ka arī Eurostat rīcībā nav nekādu datu par kombināto transportu. Pareizi ir norādījis referente, ir jāveicina digitalizācija šajā jomā, un visā Eiropā ir jābūt um, vienlīdzīgai īstenošanai. Ja runājam par kombinēto transportu, uh, to var padarīt pievilcīgāku, jā, bet tas ir tad arī jādara maziem uzņēmumiem. Paldies! Merci, Paldies, Šmits kundzei. Tālāk no sociālistu un demokrātu <clears throat> grupas Demontis kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Grazie, Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties kolēģijā Jūto kundzei par padarīto darbu. Tas, eh, šis darbs ir ļoti svarīgs, attiecas uz ļoti svarīgu nozari, un eh, šai nozarei mums ir mērķis uzlabot efektivitāti kā arī mēs gribam stimulēt eh, šo mm, transportu veidu, kā arī daudzmodālo transportu atbalstīt kopumā. Mēs gribam, lai sauszemes transports būtu efektīvāks, lai nebūtu sastrēgumi, lai ar, mēs varētu arī mazināt emisijas. Mēs eh, šeit runājam par emisiju samazināšanu un ir mm, arī mērķis apkarot nelēmas gadījumu mm, skaitu uz ceļiem. Es eh, domāju par nacionālo transporta izmantošanas iespējām. Es to ceram, ka priekšlikumā rezultātā būs lielāka iespēja iz, izmantot izmantot kombinētā transporta veidus. Uzskat, ka direktīvas nosaukums ir jāmaina, un tālāk mums ir jārunā par šiem jautājumiem ar, arī dalībvalstīs, lai mēs un noteikti jāņem vērā arī trešo valstu aspektu, tātad dalībvalsts un trešās valsts. Tad šī atsauce uz 150 km ceļa garumu vai 20% no kopējā ceļa garuma. Es uzskatu, ka šeit varētu interpretēt šo dažādi, nevajadzētu radīt tādu neskaidrību, tādu neskaidru interpretāciju. Tāpēc būtu svarīgi ieviest precīzākus kritērijus. Piemēram, varētu varētu noteikt um, kādu slieksni augstākā līmenī, piemēram, 250 km, lai varētu labāk uzskaitīt šo ceļu garumu. Es atbalstu digitalizāciju, arī datu mm, elektronisko nodošanu. Uzskatu, ka jābūt arī savstarpēji sadarbīgām sistēmām, un tā varētu tos datus efektīvi nodot. Un noteikti jāņem vērā arī dalībvalstu prasības. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais un atas. Zlatovska kungs, paldies priekšsēdētāji. Mūsu grupas vārdā vēlos uh, pateikties. Uh, uh, par šo ziņojumu, kas eh, ir tāds ļoti la laba atbilde uz komisijas priekšlikumu. Es pilnībā piekrītu tam, ka kombinētajam transportām ir jātīstās uh, liekot uzsvaru uz trim lietām. Tātad pirmkārt ir jāprecizē definīcijas un izņēmumi, tāpat ir nepieciešams investīcijas attiecīgajā struktūrā un ir jādigitalizē kontrolas procedūras. Uh, bet, eh, diemžēl, um, tālējošas normas, kas attiecas uz uh, sociālo jomu, varētu kavēt uh, autotransporta attīstībai, jo autotransports ir svarīga uh, modāla, daudzmodālā transporta sastāvdaļa. Diemžēl patreiz ir ļoti smaga birokrātiskā nasta, kas neveicina nozars attīstību, bet rada sarežģījumus un papildus izmaksas. Un mēs neuzskatām, ka tas atbilst Eiropas vienotā tirgus modelim, ko kopumā. Tādēļ no mūsu viedokļu raugoties, kas attiecās uz kombinētā tā, transporta nozari un dele, nosūtītajiem um, darbiniekiem, šīs atsauces nav akceptējamas. Mēs uzskatām, ka diskusijās ar politiskajām grupām mums izdosies atrast mazāk ierobežojušu risinājumu un, pie, un pieņemamāku transporta uzņēmumiem. Paldies! Paldies Latovska kungam, tālāk Bilbao kundze no Aldis. Presidente. Paldies priekšsēdētājiem, labrīt visiem! Vispirms. Uh, Vēlos arī pateikties referentai par paveikto darbu, uzlabojot definīcijas un arī iespējamos izņēmumus. Jo, kā jau mēs norādījām iepriekš, ir dažāda interpretācija par to, kas ir kombinēts uh, kravas transports um, dažādās dalībvalstīs. Un, nu, un mēs esam viensprātis, ka ir jāuzlabo sistēmas digitalizācija, lai varētu vairāk izmantot elektroniskos līdzekļus, vienkāršojot administratīvās procedūras un samazinot birokrātisko slogu, vienlīdz nodrošinot lielāku caurskatāmību kombinētā kravas transporta nozarē. Mēs piekrītam tam, ka ir jāuzlabo piekļuvi investīcijām, bet mēs piekrītām arī tam, ka būtu nepieciešams vairāk informācijas uh, par pieejamo palīdzību infrastruktūras izveidēji. Mēs esam dzirdējuši no nozars pārstāvjiem par to, ka privātās investīcijas, ko parlaments cenšas veicināt, uh, bieži tiek vispār apšaubītas. ja tiek veidota paralēla infrastruktūra, kam piesaistīt publiskie līdzekļi. Mēs vēlamies veidot jaunu infrastruktūru, ja esošā infrastruktūra nav pietiekama. Ja runājam par kabatāžas pārvedājumiem, tad šeit īpaši uzmanību būtu jāpievērš jau pieminētajai ceļa likumdošanas pakotnei, autoceļu likumdošanas pakotnei un raudzīties, e, kā lietas attīstās e, šeit un tad attiecīgi uh, varētu to salāgot ar kabotāžu nosacījumiem un darbinieku pārvietošanu. Tā kā būtu jāsako progresām šajā ziņā, eh, kas notiek tātad paralēli. Bez tām ir svarīgi, lai dalībvalsts sniegtu pilnu informāciju, jo, diemžēl, mūsu rīcībā nav apjomīgas un detalizētas statistikas par nozars attīstību pēdējos gados. Un tas mums būtu nepieciešams, lai nodrošinātu labāku um, uzraudzību ja runājam par stimuliem, tad šeit būtu jābūt piesacīgiem. Mums ir jānodrošina konsekvences starp kombinētajiem kravas transporta uh, veidiem un likumdošanu, kas tos regulē, un uh, Eh, to likumdošanu, kas tiek pieņemta dalību valstīs, tad, tad mums ir jānodrošina konsekvence gan attiecībā uz konkrētu pasākumu ieviešanas termiņiem, eh, jo dažādās dalību valstīs progress ir atšķirīgs. Kombinētājs transports, diemžēl, neattīstās pietiekami ātrā tempā. Un, ja tas tā notiek, tad mums ir jāraugās, lai uh, tiktu nodrošināta konsekvences starp dažādiem transporta veidiem. Mēs iesniegsim grozījumus, lai uzlabotu ziņojumu, un esmu pārliecināta, ka mēs varam paļauties uz uh, labu sadarbību ar referenti. Paldies! Eh, Paldies, Bilbao kundze. Tālāk no ceļo grupu grupas uh, Dalundas kungs. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentei Juto kundzei par sagatavoto ziņojumu projektu. Tur ir daudz pozitīvu elementu, tomēr vēlamies precizējumu par uh, vēlmi uh, palielināt attālumus un elastību attiecībā uz ekspostu pārbaudēm. Mēs tāpat nepiekrītam tam, ka cita um, operācijas uh, tiek atbrīvotas no kabatāžas norma piemērošanas, jo tas varētu apdraudēt kabatāžas pakalpojumu godīgu konkurenci. Tāpat mēs gribētu redzēt, lai labāk tiktu integrēti iekšzemes uh, ūdens ceļi. Paldies! Romēram gads vondēvan valdīja power, bet nav. Paldies, tālāk nākamā runātāja. Paldies! saka Grasvander Hainces kundze, mēs jau runājam par to, ka ir jāparūpējas par ekoloģiskākiem transporta veidiem, eh, pārvadājot arī vairāk kravu pa dzelceļu, bet eh, tas jau, protams, nebūs tik vienkārši. Mēs uh, nezinām, kā veicināt kombinēta transporta izmantošanu. Liberalizācija patiešām ir gājusi uz priekšu, eh, un bieži vien tieši eh, šosejas eh, ceļi tiek padarīti pievilcīgāki par vidē draudzīgākiem transporta veidiem. Es arī gribētu pieminēt ka e, tieši sociālās normas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir jādomā par darba ņēmēju tiesībām. Mobilitātes sakarā mēs jau to pieminējām, jārunā arī par braukšanas un atpūtas laiku, labāku regulējumu, arī kabotāžas normas ir jāievēro, lai nebūtu nekāda izņēmuma. Paldies! Paldies, Grasvanders kundzei, ja neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tad došu vārdu Santānu Otto kungam no komisijas. Lūdzu. Thank you. Thank you, Chair, for this possibility to Paldies priekšsēdētāji par to, to iespēju komentēt eh, ziņojumu projektu, ko komisija um, kopumā atbalsta, jo lielākā daļa grozījumu, ko referente ierosinājusi, ir vērst uz to, lai noprecizētu un uzlabotu komisijas eh, priekšlikumu eh, atbilstoši tā mērķiem. Eh, un šis mērķis ir tālāk veicināt kombinētā kravas transporta izmantošanu, vienlaicīgi vienkāršojot normas un normu piemērošanu, lai izvairītos no to ļaunprātīgas izmantošanas vai pārkāpšanas. Šajā sakarā mēs īpaši atbalstām grozījumus attiecībā uz definīciju un kas dod iespēju piekļūt tuvākajai eh, dzelzceļa stacijai uh, vai citam terminālim, ja nav pieejams uh, tuvāks uh, termināls 150 km rādījusā. Uh, Tā kā ļoti strikta definīcija attiecībā uz ceļa izmantošanu varētu novest pie tā, ka uz autoceļiem atkal parādās uh, smagās uh, kravas automašīnas tā vietā, lai uh, stimulētu kombinētā transporta izmantošanu. Tāpat mēs atbalstām aicinājumu vairāk digitalizēt sistēmu, jo tādējādi šīs darbības varētu labāk kontrolēt un uzraudzīt. Un visbeidzot, mēs atbalstām ierosinājumu uh, ieviest papildus uh, atskaitīšanās pienākumu dalību valstīm uh, par vismaz vienu obligātu atbalsta pasākumu. Mēs domājam, ka tas stimulēs dalību valstis atbalstīt kombinēto kravas transportu. Uh, Eh, bija arī vairāk ierosinājumi risināt jautājumus, kas komisijas priekšlikumā nav, piemēram, paziņošana par eh, valsts eh, atbalstu vai darbinieku nosūtīšanu. Mēs ņēmām vērā šos priekšlikumus, kas attiec uz sociālajām normām tad tās arī attiecas uz kombinēto transportu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt simetriju starp tām normām, kas attiecas uz starptautisko kombinēto kravu pārvadāšanu un startautisko autotransportu. Jo tās ir tie pārvadājumi, kas tieši viens ar otru konkurē. Un vēlreiz liels paldies uh, referentei par šiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies komisijai! Ai, Jūto kundze, es došu jums vārdu vēlreiz. Grācio, kolēģi! Paldies priekšsēdētāji un liels paldies par izskanējušiem komentāriem. Vēlos kolēģiem par to pateikties. Uh, varbūt uh, pakomentēšu dažas, teiksim, no bažām, kas šeit tika paustas par ekspostu pārbaudēm, piemēram. Runātāja nav mikrofona, diemžēl. Tātad eh, tehniskā problēma no mikrofona ir atrisināta. Es sākšu no sākuma. Tātad par ekspostu pārbaudēm. Tās nav papildus pārbaudus. Mēs konstatējām, ka ir dokumenti, ko var sagatavot pēc pārvadājuma veikšanas, un tas būtu praktiskāk un vieglāk. Uh, Mēs esam mēģinājuši atvieglot šo birokrātisko slogu pārvadāšanas laikā, izmantojot kombinētos kravas pārvadājumus. Tāpat eh, tika paustas bažas attiecībā uz autotransporta liberalizāciju. Gluži eh, otrādi, mēs savā priekšlikumā cenšamies nodrošināt, lai preces tiktu maksimāli tālu pārvadātas. kamēr tās nonāk uz autoceļa, un piedāvājam pārvadājumu pa autoceļiem kā pēdējo posmu pārvadājumu ķēdē. Ja cilvēki varēs eh, brīvi izvēlēties eh, posmus kombinētajā pārvadājumā, tad visticamāk eh, viņi izvēlēsies autotransportu, bet mūsu nolūks ir stimulēt to, lai tiktu izvēlēti dzelzceļa pārvadājumi vai pārvadājumi izmantojot ūdens ceļus. Katrā ziņā mēs centīsimies sagatavot tādu tekstu, kas paustu lielākās daļas atbalstu. Paldies! Paldies, Ajūto kundze. Tālāk eh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 16. maijs. Es nezinu, 12. Eh, tātad 16. mājas 12. Komisija, eh, komitejā balsosim 10. jūlijā. Un tagad mēs esam gatavi pārīt pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir ziņojums par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, pārstāvētā versija. Un es došu vārdu uzreiz referenta kungam, Liberatska kungs, lūdzu. Boguslav, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāja Dominika. Es izteikšos īsi. Tātad šajā paciņā ir tikai 190 eh, lapas puses, ir vairāk nekā 150 eh, grozījumi. Galvenās problemātiskās eh, jomas jau tika apspriestas uh, Eh, tiekoties ar ēnu referentiem, iesaistīšajām pusēm. Kopumā notika apmēram 20 sanāksmes, eh, debates pusdienu laikā, eh, video konferences, grupu konferences un konsultācijas, ieskaitot, kā es teicu, arī tikšanās ar ēnu referentiem. Pirmkārt, gribu teikt, ka šī regula ir uzmanības centrā, un mēs runājam par miljārdiem cilvēku, kurus katru gadu skars šis dokuments. Otrakārt, mēs vēlējāmies līdzsvarotu pieeju, lai garantētu kvalitatīvus pakalpojumus un lai noteiktu pienākumu un atbildību uh, pakāpojumu sniedzējiem, vienlaikus dodot viņiem arī iespēju sniegt šo pakāpojumu. Tas ir pakalpojumiem un regulējumu, pa, pakalpojumu prasībām un regulējumam ir jābūt tādam, lai dzelzceļu uzņēmumi varētu darboties efektīvi. Bez tam cilvēki vēlas ceļot droši un būt aizsargāti. Tātad pienākums, šo uzņēmumu pienākums ir aizsargāt pasažierus. Tajā pat laikā mēs nevēlamies eh, nodarīt kaitējumu operatoriem. Jo te ir iesaistīti gan tie, kuri uh, Eh, rūpējas par eh, pasažieriem, eh, tie, kuri uztur infrastruktūru, tīpaši dzelzceļa stacijas, un tie, kuri ir tā saucamie tirgus konsolidātāji, tas ir biļešu pārdevēji. Ja runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, tad šeit šajā dokumentā ir skārti vairāk svarīgi aspekti, kas skar tieši šo cilvēku grupu. Vēlos pateikties par izrādīto sadarbību ēnu referentiem, eh, nozars pārstāvjiem, mūsu komitejas deputātiem, kuri devuši lielu ieguldījumu šajā procesā un uh, Es e, domāju, ka mūsu arī turpmākā sadarbība būs efektīva, gatavojot e, kompromisus. Un mans redzējums ir tāds, ka mums ir nepieciešams līdzsvarots, labi sagatavots regulējums, kas ļaus palielināt uh, dzelzceļa pasažieru tirgus daļu. Tas ir dzelzceļām ir jābūt pievilcīgām pasažieriem un mums ir jādod iespēja operatoriem sniegt pievilcīgākus pakalpojumus. Paldies priekšsētājiem, paldies par uzmanību. Vislāva. Paldies, Boguslav. Un tagad dosim vārdu ēnu referentiem no no dažādām grupām. Vispirms es došu mūsu liekungam no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo ievadu. Tā kā tu iepazīstināji ar mani. Un šis ziņojums ļoti interesants. Liels paldies arī referentam. Es esmu ēnu referents un es paudis savu atbalstu. Un Tad es gribēju runāt par šiem grozījumiem, kas ir plašāki nekā mobilitātes um, pakete. Tad te mums ir jāatceras arī par vēsturiskiem notikumiem, kā piemēram streikiem, un jādomā par to, uh, kāda veida aizsargāt uh, labāk dzelzceļtīklus. Mēs uh, esam gatavi arī iesniegt savus grozījumus attiecībā uz šīs nozars virzītājiem. Mēs esam gatavi. Uh, Eh, gatavi arī strādāt pie mm, kompromisiem, kas atbilstu mm, pasažieru interesēm. Mēs jau teicām pagājušajā reizē, ka četri punkti mums ir ļoti svarīgi, tie ir ietverti grozījumi. Es eh, ar prieku konstatēju, ka daži eh, mūsu priekšlikumi ir mm, pieņemti, piemēram, uzlabot piek, piekļuvu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Un šeit ir arī objektīvas lietas. Pirma, uh, ir nepieciešams ir īstenot 2009. gada likumus, un šī regula attiec arī uz reģionāliem pakalpojumiem, un es tiešām esmu apmierināts ar to, ka šī te ideja ir iestrādāta, jo ir attiecīgi vairākums šai idejai, ko es paudu, un Tātad 4 tūkstoši. Es šeit domāju par piekļuvas jautājumiem cilvēkiem ar invaliditāti. Es pri, esmu priecīgs, ka grozījums šai ziņā ir pieņemts. Arī um, šī te iepriekšējā paziņošana uh, par pakalpojuma nepieciešamību, kā tas ir jau Beļģijā un Dānijā, tādā veidā mēs varam dot arī atbalstu tiem, kam ikdienas situācijā ir nepieciešams atbalsts Eh, par šiem paziņojumiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa gan uzņēmumiem, gan arī eh, dzelzceļa sacību pārvaldniekiem uzlabot eh, pieejamības situāciju. Tālāk, nākamais punkts jādomā par kompensēšanu par vilcienu aizkavēšanos. Ne, ne, tikai 30 minūtes. Uh, 30 um, minūtes, vai arī jāsaņem ir kompensācija. Un tas ir visos gadījumos. Mēs tiešām atbalstam uh, arī šo te 20% kompensāciju, kas, ka, ja aizkavēšanās ir 2 stundas uh, līdz 2 stundām. Uh, un 30 minūšu nokavējuma naudas signalizēšana jau sūtīs tādu ļoti spēcīgu signālu attiecīgai nozari. Un ceturtais punkts eh, ir šis vienotās biļetes jautājums, kas mūsu debatē ir ieņēmis prioritāro vietu. Es uzskatu, ka mums ir jāatrod eh, kompromiss eh, starp tiem, kas mm, piedāvā savus piedāvājumus, kas ir ambiciozi, un tie, kas negrib to diskutēt. Mums ir jādomā Eh, par to, kā ievērot visu interesēto pušu intereses, kā arī visiem ir jābūt atbildīgiem. Ja šis vienotās biļets jautājums eh, kļūs par automātisku lietu, tad mēs ar to nesodīsim operators. Un vēl es eh, piedāvāju atbildības principa ieviešanu tiem cilvēki, kas pārdod biļetes, tas arī um, nodrošina šī ceļa nepārtrauktību. Eh, pretējā gadījumā, ja šīs te viengabalēnība netiek nodrošināta, tad pasažieram pienākas kompensācija. Nu, lūk, to mēs visu gribam nokārtot ar grozījumiem. Tādā veidā mēs gribam vairot arī uzticību gribam redzēt arī ambiciozu attieksmi, un es, lai pasažieru tiesības būtu ievērotas, paldies visiem iesaistītiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies! Un tālāk porēbas kungs no S&T grupas. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties uh, referentam par uh, ļoti tādu pārdomātu un racionālu pieeju šajā ziņojumā uh, tām problēmām, ar ko saskaras pasažieri. Jāsaka, ka mēs vienlaiks negribam arī apgrūtināt dzelzceļa nozari ar pārlieku smagnējām normām, bet vēlos dalīties vienā tādā pārdomās par sekojošo, kas es domāju, varbūt arī parādīsies uh, kompromisā, bet uh, man ir liels prieks, uh, ka ir izcināts jautājums par izņēmumiem līdz 2024. gadu, kas līdz šim ir iespējami dalību valstīs. Komisijas priekšlikums ir līdz 2020. gadam tikai piemērot šos izņēmumus, es domāju, tas ir nereāli un nav īstenojams. Uh, Tāpat eh, šajā ziņojumā eh, referents ļoti veiksmīgi traktēja jautājumu par force majeure, par nepārvaramo varu. Un eh, šis risinājums, šim risinājumam jābūt tādam, lai šajā neparvaramajā varā mēs minētu ne tikai dabas katastrofas vai problēmas, kas saistītas ar šādām parādībām, bet lai tiktu, mi, lai paplašinātu šo definīciju arī uz terora aktiem uh, vai eventuāliem streikiem vai citām uh, darbībām, ko īsteno trešās puses, trešās personas, kas varētu ietekmēt uh, šo pārvadājumu, jo Diemžēl patreiz šis force majeure attiec tikai un vienīgi uz dabas katastrofām. Es domāju, ka pat tas nav atbilstoši. Par šo vienoto biļeti. Eh, katrā ziņā mēs noteikti atbalstām eh, šādu risinājumu, bet mēs uzskatām, ka mums vajadzētu detalizētāk precizēt eh, šīs vienotās biļetes mehānismu tas ir, kāda ir šī kopīgā atbildība starp pārvadātājiem un kādēļ, jo eh, no patreizējās normas izriet tā, ka eh, biļetes, ko pasažieris ticis, pircis atsevišķi, eh, var tikt traktēta arī kā vienotā biļete un biļete Eh, tas var tikt ņemts vērā, eh, izmaksājot kompensāciju vai pieprasot kompensāciju, bet es domāju, to vajadzētu vēlreiz pasvītrot. Tālāk par personām ar invaliditāti. Arī šeit vēlos pateikties referentām par to, ka šis jautājums ir ticis eh, risināts. Šeit tikai viens komentārs kas attiecas uz šiem, šo ritošo sastāvu, ritošajām eh, sastāvām ir jābūt eh, piemērotām tam, eh, lai personas vēl invaliditāti varētu to izmantot. Vēl vēlos pateikties par referenta paveikto darbu, un EKR grupa ir apmierināta ar virzienu, kādā iet šis ziņojums, uh, bet uh, mēs būtu ļoti priecīgi, ja, ziņojums, ja ziņojuma autors savā kompromisā ņemtu vērā mūsu ieteikumus. Paldies! Paldies! Paldies! Vai no Alde grupas vārdā Meķo, jūs izteiksieties um, ēnu referenta vārdā. Jā, paldies. Mūsu ēnu referents Jens Rode nevarēja šodien ierasties. Tādēļ izteikšos viņa uh, vārdā. Jens ar nepacietību gaida kompromisu grozījumus un cer, uh, ka uh, vismaz pēdējā ēnu referentu sēdē tika ņemti vērā visi būtiskākie. Uh, problēma jautājumi. Mēs nevarēsim saukt, to saukt par patiesu pasažieru tiesību regulu, ja pilnīgi viss netiks ņemts vērā. Iepriekšējā komitejā mums šķita, ka tomēr referenta nostāja ir tāda regresīvāka, bet mums ir jābūt ambiciozākiem, jāstiprina komisijas priekšlikums, ir sevišķi attiecībā uz trim aspektiem. Pirmām kārtām ir runājot par vienotajām biļetēm jāgarantē, lai šīs biļetes patiešām uh, atbilstu uh, patiesajiem ceļa apstākļiem, patiesajam transportam. Otrām kārtām ir jādomā par kompensāciju tiesībām, lai varētu samazināt uh, pasažieru neapmierinātību un nērtības viņam, viņiem. Trešām kārtām par izņēmumiem runājot, direktīvas piemērošanā nevajadzētu pieļaut, ka izņēmumi kļūst par sistēmu. Godīgi sakot, Jens uzskata, ka ir ļoti sarežģīti saprast, ja piemēram eh, tas eh, neatieksies uz uh, dzelzceļiem, kam, piemēram, eh, ir jau tā subsīdijas, ja tā tad dzelzceļam nebūs jāizmaksā kompensācijas, tas būs patērētiem grūti saprotams. Jādomā arī par standartizētu sūdzību veidlapu ES. Eh, ja mēs runājam par pasažieriem, kas ceļo ārpus savas dalību valsts, viņiem būtu daudz vienkāršāk iesniegt sūdzību, ja būtu tāda vienota veidlapu forma. Šādu formu vajadzētu izmantot Eh, to varētu, piemēram, arī izsniegt stācijās eh, pie eh, letes, lai tas būtu vienkāršāk. Paldies! Un Jens ar nepacietību gaida turpmāku sarakstu, turpmāku sadarbību ar referentiem. Paldies, paldies, Miltenburga kungs. Tagad zaļo vārdā Krāmera kungs. Mihail, lūdzu. Paldies! Eh, gribēju pateikties eh, referentam un arī ēnu referentiem par to eh, labo sadarbību, kas mums izvērtās daudzos jomās. Mums ir viena un tā pati pozīcija. Protams, ir arī atšķirības viedokļos, bet nu, tas jau ir tikai normāli. Mums ir jārunā par pasažieru tiesībām. Tādēļ pasažieru tiesības šeit ir prioritāras, nevis dzelzceļa uzņēmumu intereses. Uh, Vienalga, nu, cik augstas arī būtu, lai nebūtu šīs kompensācijas, ja vilciena nekavējas, tad jau nekādas kompensācijas nav jāizmaksā. Un, piemēram, Vācijā. Uh, ja, piemēram, kāds vilciens iekavējas, tad tas ievelkas dažu brīdi pat dažu dienu garumā, jo ir tādas papildus, vēl, um, ir vēl papildus maršruti, tur sliedas netiek izbūvētas, un tad, protams, ir milzīgi, milzīgi kavēšanās, milzīgas izmaksas. Es domāju, ka dzelzceļu uzņēmumiem ir uh, jādomā ilgākā, um, nā, tādā tālākā perspektīvā, nevis tikai par to, kas notiks um, rītdien. Ja mēs runājam par aviāciju, ir avio kompānijas, kas vienmēr aizbildinās ar šo nepārvaramo vāru, ar force majeure, vienalga, lai kas arī nenotiktu. 28 dalību valstis Tātad, ja vienmēr um, tiktu godīgi maksātas kompensācijas, tad pēdējo 15 gadu laikā uh, visu dalību valstu vidū radušās izmaksas būtu tikai kaut kāds pusotrs miljonus. Nu, tās ir kapeikas. Mēs būtu problēmas labi atrisinājuši un nevar visu laiku um, aizbildināties ar force majeure. Līdz šim dzelzceļa jomā nenotika aizbildināšanās ar force majeure, un tas ir ļoti labi. Tālāk šīs vienotās biļetes. Tas ir ļoti svarīgi svarīgi. Un, eh, piemēram, eh, Deutsche Bahn mm, izmanto šādas kombinētas biļetes arī attiecībā uz nakts vilcieniem, eh, sadarbojas ar Austrijas dzelzceļu. Ja jūs, piemēram, ceļojat no vienas valsts uz otru, tad jūs tās varat izmantot. Eiropas līmenī gan tagad ir šādi noteikumi, ka ir jābūt fiziski tikai vienai biļetei. Nu, vienalga, vai tur būs trīs vai četri papīra gabaliņi. Un, ja, piemēram, eh, eh, varētu noteikt, ka pārkāpšanai ir atvēlēts tik un tik daudz laika, tad varētu izmantot šādas integrētas biļetes. Mēs negribam, lai pasažieri ciestu. Ja mēs runājam par uh, velosipēdu uh, eh, līdziņēmšanu vilcienos, nu tas ir viens no maniem jājām zirdziņiem. Pirms desmit gadiem mēs jau par to runājām. Austrijā tas uh, tika panākts. Jūs varat uh, ņemt līdzi velosipēdus ICE ekspres vilcienos. Vācijā arī tas ir iespējams, bet citos vilcienos nē. Uh, Mēs esam arī noskaidrojuši, ka uh, Flix bus ir atņēmis 15% um, vācu uh, dzelzceļam, 15% pasažieri ir pārvilinājis. Ne jau tādēļ, ka viņi būtu tikai lētāki, bet arī Flix busā jūs varat ņemt līdzi velosibēristu 85 tūkstoši uh, pasažieru vairs nepārvietojas ar vilcienu Vācijā, jo lūk, Flixbus piedāvā labākus pakalpojumus. Uh, un tas ir arī tādēļ, ka vairumā vilcienu vienkārši nevar paņemt līdz velosipēdu. Zviedrijā arī ir iespējams uh, uh, citreiz ņemt līdzi velosipēdu un citur nē, bet piemēram 20 uh, gadus jau uh, velosipēdu turisms uh, turpina savu uzvaras gājienu. Nu, tad ir jāparūpējas arī par šo aspektu. Komisijas priekšlikumā ir teikts, eh, ka, piemēram, invalīdam, ja viņš vēlas eh, braukt ar vilcienu, tas ir jāpaziņo 24 stundas iepriekš. Nu, kas tad tas būs? Eh, invalīdiem ir jābūt pilnīgi tādām pašām tiesībām kā visiem citiem cilvēkiem. Beļģijā un Nīderlandē tas ir iespējams paziņojot uh, savus nodomus tikai stundu iepriekš. Tas, ko var izdarīt Beļģi un Nīderlandieši, ir iespējams visā Eiropā jābūt arī spēkā esošiem noteikumiem visās valstīs. Ja, piemēram, kādam invalīdam ir nepieciešams pavadonis, tad viņš to var ņemt līdzi par velti. Bet, tā, piemēram, ja vilciens šķērso robežu, nākamajā valstī jau ir jāpiemaksā par pavadoni. Tas ir patiešām eh, jocīgi. Nesen arī izlasīju rakstu, ka uh, dzelzceļā nav uh, vienkārši regulēt šo pārobežu satiksmi. Uh, jo dzelzceļi vēlas ietaupīt naudu uh, un noteikumi attiecas, piemēram, uz pierobežas reģionu. Uh, tur vilciens aizbrauc līdz robežai, paliek stāvēt, liek pasažieriem kāpt ārā. Nu, tas patiešām ir ļoti neloģiski. Mums problēmas ir jāatrisina. Runājot par visu Eiropas sūdzību veidlapu, jā, tas ir ļoti labi un nevajag tur papīrus aizpildīt. Uh, vajadzētu būtu iespējai to aizpildīt internetā un arī pa ēpastu nosūtīt. Jāsaka, ka, e, ja tas netiks ievērots, tad dzelzceļš vienkārši tiks, e, nu, piedzīvos lejupslīd, un to mēs nevēlamies. Paldies, Gonzales Pēņas kundze, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Para nuestro grupo este debate sobre derechos y obligaciones. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis jautājums mūsu politiskajai grupai ir ārkārtīgi būtisks, ja mēs vēlamies arī padarīt dzelzceļu kā par pievilcīgāku transporta sektoru. Neaizmirsīsim, ka tas ir arī draudzīgāks videi, līdz ar to ir jādomā arī par sabiedrības veselības aspektiem. Uh, jādomā strateģiskā veidā, jāpielāgojas jaunajām prasībām, jādomā par nākotni. Mēs esam iesnieguši grozījumus, lai pasažieriem būtu uh, pieejama pēc iespējas plašāka informācija, pēc iespējas īsākā laikā, lai viņi būtu informēti, ka viņi, piemēram, var ņemt līdzi divriteni vilcienā, Ja, piemēram, reizes ir atcelts, tad ir jābūt kompensācijai un ir jāpiedāvā arī iespējas par alternatīvām, jāpiedāvā informācija par alternatīvām. Vilcienu sarakstiem ir jābūt viegli izlasāmiem, pieejamiem. Uh, jāparūpējas, lai visās stacijās būtu pietiekam daudz darbinieku un lai būtu arī tādi labi izlasāmi vilcienu saraksti. Mēs eh, ceram, ka šis ziņojums panāks arī eh, labāku tiesību ievērošanu cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropā ir 80 miljoni cilvēku ar invaliditātu un uh, kustējumu ierobežojumiem. Protams, šie cilvēki nevar tik ātri pārvietoties kā cilvēki bez invaliditātes. Tas neprasīs nemaz daudz naudas, mums vienkārši vajag mainīt savu mentalitāti, savu domāšanu. Nu? Visai informācijai ir jābūt viegli pieejamai, jādomā arī par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ir jābūt uh, rampām, par, kurā, par kurām uzbraukt, uh, cilvēkiem ar invalidī, invalīdu ratiņiem. Informatīvajām un fiziskajām barjerām ir jātiek nojauktām, par to ir jārunā ar uh, sektoru. Un 48 stundas uh, šis uh, informēšanas laiks ir pārāk garš, ja invalīds vēlas doties ceļojumā, pietiktu tikai ar vienu stundu iepriekš paziņošanas. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo priekšlikumu uzlabotu. Ceru, ka citas grupas mūs atbalstīs. Paldies! Tagad uzstāsies uh, citi runātāji, kas nav ēnu referenti. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Tas būtu ļoti jauki, ja jums tas izdotos. Revo Dallo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Jau iepriekšējā viedokļu apmaiņā es teicu, ka Eiropas parlamenta darbu šajā jomā ļoti uzmanīgi vēro mūsu pilsoņi. Mums patiešām ir iespēja demonstrēt, ka Eiropas Savienība nevien iestājas par tirgus liberalizāciju, bet arī eh, domā par pilsoņu tiesībām. Es uzskatu, ka mēs varam uzlabot komisijas tekstu, lai arī uzlabotu pasažieru tiesības. Eh, ir arī kolēģi, kas iesnieguši grozījumus, uh, lai varētu izvairēties, piemēram, no transporta uh, traucējumiem un lielas kavēšanās gan uh, urbānajā transportā, gan arī runāt par reģionālu transportu. Ja mēs runājam par uh, konkurences uh, iespējām, bija transporta veidi, kas tika iekļauti konkurētspējas likumdošanā, bet, piemēram, attiecībā uz pasažiertiesībām tie tika izņemti no aptvēruma. Tas ir neloģiski. Krāmera kungs pieminēja arī force majeure. Es domāju, mums ir jādomā par uh, transporta veidiem. Mums gan nevajadzētu komisijas tekstu padarīt maigāku. Mums ir jābūt ļoti nepiekāpīgiem arī attiecībā uz force majeure gadījumiem. Gribētu pievērst arī referentu uh, uzmanību grozījumam par tiesībām, uz korespondenci, uz tātad savienojumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka konkurētspējas celšana nāktu par ļaunu pasažieru tiesībām un būtu vēl vairāk kavēšanās. Paldies, un tagad Andersons kundze. Paldies, paldies uh, referentam par to, ka viņš uzsvēra uh, šī dokumenta nozīmīgumu. Viņam ir pilnīgi taisnība, kā teica Miltenburga kungs. Ja mēs neaizsargāsim pasažierus pietiekam efektīvi ar šī ziņojuma palīdzību, mums pēc tam vēlētājiem būs ļoti grūti paskaidrot savu rīcību. Jāsaka, ka transporta politika man allaži ir bijusi tuva, un es ar lielu prieku strādāju šajā izcilajā komitejā. Bet Dažreiz šī komiteja netiek uzskatīta par tādu patērētāju tiesību aizstāvi, un nav arī nekāds noslēpums, ka dažreiz mūs pat uzskata par pārāk konservatīviem šajā jomā. Tādēļ lūdzu būsim pēc iespējas progresīvāki. Gribēju pateikties arī citu politisko grupu pārstāvjiem par izcilu sadarbību. Es kopīgi ar kolēģiem no S&D sagatavoju 106 grozījumus. Uh, kolēģi no citām grupām arī tos parakstīja. Gribēju tāpat pateikties sekretariātam. Tam nenācās viegli strādāt pie šī dokumenta. Tas tiek pārskatīts, tātad direktīva tiek pārskatīta, un tas um, prasīja daudz laika un enerģijas. Es ļoti uh, gribētu atbalstīt Muzeļie kunga teikto, it sevišķi runājot par izņēmumiem. Uh, Bieži vien šos izņēmumus dalību valsts izmanto ļaunprātīgi, aizbildinās ar tiem pa labi, pa kreisi. Mums ir jābūt stingrākiem un attiecīgi arī jāgroza regulējums. Nedrīkst, protams, uh, uzskatīt, uh, ka pasažieriem ar invaliditāti nepienāktos uh, nu, tās pašas tiesības, kas citiem. Mazās stācijās ir ļoti grūti piekļūt vilcienam, tādēļ ir jādomā par palīdzību šādiem cilvēkiem. Ir arī jānosprauž uh, ambiciozi mērķi direktīvā. Mēs runājām par to, ka uh, pasažieriem ir biežāk jāņem vilciens. Mēs gribam, lai pasažieri biežāk izma izmantot vilcienu. Tas ir jāatbalsta. Runājot par vienoto biļeti, tas arī ļoti svarīgi bet vēl svarīgāk ir garantēt, ja, piemēram, cilvēki eh, nokavē savu savienojumu, viņi var atgriezties eh, tur, kur ir paredzējuši, ka viņi var atgriezties savā mājā. Bieži vien ir tā, ka dzelzceļu uzņēmumiem ir tāda uh, brīvprātīga pieeja, jā, uh, pasažieriem tiek palīdzēts, bet nav garantija, ka tas notiks. Gribu pieminēt Kristīnas 355. grozījumu, kur tiek runāts par savienojumiem. Es arī pilnībā piekrītu Kristīnas teiktajam. Ja runājam par force majeure, es saprotu arī uh, eh, EKR uh, eh, viedokli, bet būsim piesardzīgi. Citās jomās force majeure ir radījis ārkārtīgi daudz tiesvedības procedūru. Uh, Ja ir streiki, tad, protams, eh, tas ir jāpordāmā. Es no politiskā viedokļa varētu būt vērsta pret to, bet es eh, e tiesā vēl pagājuši nedēļa bija process par streikiem aviācijas jomā, un es tiesas spriedums bija tāds. Eh, ka direkcija jau zina, ka streiks notiks. Tādēļ direkcijai ir par to jādomā arī vedot sarunas ar darba ņēmējiem. Mēs negribam, lai nākamos desmit gadus mēs tikai pavadītu tiesājoties. Tādēļ vēlreiz pārdomājiet savu nostāju par first majeure. Komisijas ietekmes izvērtējums skaidri demonstrēja, ka ieguvumi uzņēmumiem būtu ļoti lieli. Lūdzu, Paturēsim to prātā. Kolēģi, mēs taču vēlamies modernizēt dzelzceļu. Tas, ko zaļie teica par divriteņiem, arī ir ļoti svarīgi. Regulas uh, pielikumi ir ļoti novecojuši. Mums ir jābūt arī informācijai, vai, piemēram, ir bezvadu internets eh, vilcienā labi, ja visos vilcienu vagonos tas nav, tad tomēr eh, ir par to jādomā. Tādēļ šie pielikumi ir ārkārtīgi uh, vecmodīgi, tie neiet līdzi laika garām. Ir arī ārkārtīgi daudz grozījumu par 28, 29, 32, 33 un 35 pantu, jo patiesībā Kādas tad ir problēmas? Bieži vien uzņēmumi nevar pat eh, pietiekami labi ievērot pasažieru tiesības, jo tāda ir likumdošana. Ir uzņēmumi, kas to dara ļoti labi, arī dalībvalstīs ir uh, labi likumi, bet ir ārkārtīgi daudz slikto skolnieku, ja tā var teikt. Paldies! Paldies, Grasvander Hainsas kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es uh, jau uzklausīju kolēģus, viņi pateica daudz vērtīgi, tādēļ nerunāšu pārāk gari. Jā, regulas pārskatīšana ir ļoti svarīga, jo daudz kas jau ir novecojis laika gaitā. Protams, katrs no mums kādreiz mūžā ir pārvietojis ar vilcienu un zina, ka ir daudz trūkumu šajā transporta jomā. Tādēļ, protams, ir loģiski tikai uzlabot pasažieru tiesību ievērošanu. Gribēju arī runāt par šo augstāko vāru, jeb force majeure. Nevar būt tā, ka viss risks ir tikai jāuzņems pasažieriem, nevis operatoriem. Mihēl Krāmer, jā, mums ir jāspēcina pasažieru tiesības, ja ir kaut kādas neskaidrības un nedrošības, tās ir jāizskauž. Ja runājam par pasažieriem ar ierobežojumiem, mobilitāte visiem ir normāls ambīcijas, tas mums ir jāpanāk ES, un ja mēs runājam par uh, informēšanas uh, laikiem, uh, pat tiešām tiem vajadzētu būt īsākiem lielās uh, stācijās, taču būtu normāli, ka jums nav jāpiesakās 24 stundas iepriekš, ja vēlaties ceļot. Uh, ir jānodrošina, lai arī pavadonis varētu braukt līdzi par velti, ir jābūt, protams, attiecīgi apmācītam personālam, bet, nu, mūsdienās 21. gadsimtā tam nevajadzētu radīt problēmas. Ir, pats svarīgākais ir tas, lai visi varētu izmantot vilcienu, lai vilciens kļūtu par uh, pievilcīgāku un arī pasažieriem draudzīgāku transportu veidu. Paldies! Paldies, kundze! Lukaszewska skundze. E, dziękuję bardzo pani. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šodien runājam par uh, eh, celsceļa transportu pasažieriem. Mēs gribam veicināt, lai uh, šīs transporta veids tiktu izmantots. Uh, mēs gribam, lai cilvēki pārietu no autotransportu uz dzelzceļa transportu, kas samazinātu CO2 emisijas, bet mums vajadzētu parādīt, ka pasažieriem ir domāts šis risinājums, šis regulējums un ka tas piedāvā likumdošanu, eh, kas ir līdzīga piemēram, eh, kā tas ir ehm, avio pārvadājumu jomā, kur, piemēram, cilvēki var saņemt kompensāciju un tā tālāk. Ja neviens nebūs atbildīgs eh, par sekām, tad attiecīgi arī pasažieri nebūs gatavi kāpt dzelzceļā, bet izvēlēsies tos transporta veidus, eh, kur viņa tiesības tiek labāk aizsargāts. Mums jāveido Eiropas mēroga platforma, kur katrs pasažieris var atrast viņam vajadzīgo informāciju, piemēram, par uh, sarakstiem, par dzelzceļa eh, sarakstiem, kur varētu nopirkt biļeti, un tā biļete būtu saistītā biļete. Tāpat ir jādomā arī par pasažieru ar invaliditāti tiesībām. Viņiem ir tieši tādas pašas tiesības kā mums, un mēs nevaram iedomāties, ka uh, cilvēkam būtu uh, jāpaziņo uh, vairāk nekā dienaktī pirms uh, uh, viņš vēlas vispār ceļot, vai arī, ka es domāju, ka strādājot pie eh, šī eh, ziņojuma ir jāatcerās, ka dzelzceļa transports ir domāts pasažieriem, un bez pasažieriem šis eh, pasažieru dzelzceļa transports vispār neeksistēs. Un mums vajadzētu um, domāt nevis par uzņēmumiem tik daudz, bet par pasažieriem. Mums ir jāīsteno revolūcija, lai uh, pārnestu pasažieru pārvadājumu galveno īpatsvaru no autoceļiem uz dzelzceļa. Paldies! Paldies, Demontas kundze. Grazie, Presidente. Innanzitutto un ringraziamento al relatore per. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties eh, referentam par šo priekšlikumu. Mēs, protams, apzināmies ka nav tik vienkārši ieviest uh, efektīvas tiesības mūsu patērētājiem. Katrā ziņā mums ir nepieciešami efektīvi pasākumi. Es pati esmu sagatavojis vairākus grozījumus, runājot arī par neutralitāti un uh, piedāvājumu uh, iespēju salīdzināt dažādus piedāvājumus, lai konkurence būtu patiesa. Mums ir jārunā, um, protams, arī par pakalpojumu kvalitāti un arī šie, šīs atsevišķās biļetes. Protams, arī um, uh, operatoriem ir uh, jāuzņems atbildība par to sniegto informāciju, kas tiek piedāvāta patērētājiem. Daudzi kolēģi arī pieminēja cilvēkus ar invaliditāti. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ja mēs runājam par uh, pasažieru tiesībām. Mums ir jābūt uh, eh, no nu, dien realistiskiem. Ir jābūt vēlmei patiesībā risināt visas šīs problēmas. Protams, viss vēl nav atrisināts. Bet ir patiešām cilvēkam katru dienu ir jāpārvietojas um, ar um, vilcienu, lai dotos uz darbu. Neaizmirsīsim, ka tikai 4% no turistiem tagad uh, izmanto vilciens, lai pārvietotos uh, reģionālus galvenokārt. Tādēļ ir jābūt labai pieejamībai, ir eh, jāsargā privātā sfēra. Tam visam ir jānotiek eh, arī par pietiekam draudzīgu samaksu. Mēs nerunājam tikai par dažādām fiziskām barjerām, ir jādomā arī par informācijas pieejamību un dažādām iespējamām alternatīvām. Ļoti jauki, ka kolēģi pieminēja šo definīciju mobilitāte visiem. Tai ir jābūt eh, loģiskai, tam ir jābūt pašsaprotamībai. lai arī tie, eh, kam ir kustību ierobežojumi, bez eh, problēmām varētu izmantot dzelzceļa pakalpojumus. Tātad eh, sabiedriskajam transportam ir jābūt pieejamākajam. pieejamākam. Tagad Kora kungs, doktors Kors. Paldies, paldies par šo labo Liberatska kunga sagatavoto priekšlikumu. Uh, Es katru nedēļu gandrīz eh, pusotru tūkstotu kilometru nobraucu ar vilcienu, lai ierastos no um, sava vēlēšanu apriņķa šeit uz Brīseli. Tādēļ pasažīru tiesības man ir ārkārtīgi svarīgas. Man ir vairāki priekšlikumi. Runājot par um, biļešu pārdevējiem, es piekrītu referentam. Viņiem ir jāpiedāvā arī informācija pasažīriem par iespējamām rezervācijām. Uh, viņiem ir arī jāsniedz informācija uh, sarežģījumu gadījumā. Viņi nevar tikai pārdot biļetes un mieras un nekādu informāciju nesniegt. Otrā kārtām ir jābūt informācijai uh, par uh, kavēšanos eh, par nākamajiem savienojumiem. Nu, tehnoloģijas ir pavirzījušās tālu, tas nav vairs nekas neiespējams mūsdienās. Trešām kārtām, ja runājām par šīm vienotajām biļetēm, tai arī nevajadzētu problēmai, ja operātori galu galā var, varētu vienoties. Nu, es nevaru paskaidrot vēlētājiem, kādēļ, piemēram, viņi nevar nopirkt biļetes no Veimāras uz Parīzi, jo, piemēram, operātori tur nevar par kaut ko vienoties. Īstenībā eh, šai vienotajai biļetē nevajadzētu būt nākotnē nākotnē, tai sen jau vajadzēja būt tagadnēji. Uh, Ceturtām kārtām, ja mēs runājam par turismu un arī tiem, kas izmanto vilcienu, lai brauktu uz darbu, uh, ir tikai normāli, ja līdzi var ņemt divu riteni. Es šeit esmu piedāvājis savos grozījumos, lai katrā jaunajā vilcienu vagonā varētu būt arī īpaša vieta divriteņiem. Piektām kārtām šķiet pats svarīgākais ir. Um, tās tiesības tiem cilvēkiem, kam ir ierobežota mobilitāte. Nīderlandes modelis, kad, piemēram, jums ir tikai stundu iepriekš jāpaziņo par saviem plāniem, e, nav iespējama visur, pilnīgi visās vismazākajās stacijās, bet katrā ziņā lielās stacijās tai nevajadzētu būt nekādai problēmai. Šis uh, iepriekšējais informēšanas laiks ir pārāk garš. Esmu arī sagatavojis atbilstošu grozījumu un ceru, ka kolēģi to pieņems. Paldies! Merci, Koch, avons... Paldies, Koha kungs! Tagad esam uzklausījuši visus kolēģus, kas vēlējās izteikties. Tagad vārds Olivier Valdneram no komisijas. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsētāji. Komisija eh, ar prieku konstatē šo lielo ieinteresētību no komitejas eh, puses attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Eh, lielākā daļa no 637 grozījumiem ir ar mērķi tālāk precizēt pasažieru tiesības, lai uzlabotu tiesisko paļāvību un lai panāktu labu līdzsvaru starp realismu un ambīcijām. Uh, Liels paldies par šo pieeju. Tajā pat laikā mm, atsevišķi grozījumi ir novirzījušies no komisijas priekšlikuma būtības. Būtība ir tāda, ka mēs vēlamies uzlabot mm, pasažieru tiesības un mm, garībam līdzsverot pasažieru intereses un arī ietekmi uz nozari finansiālā ziņā, kas netieši arī ir skars pasažieru intereses, un tāpēc šajā komisijas fāzē komisija uh, tikai vēlas atsaukties uz atsevišķiem uh, uzlabojumiem mūsu priekšlikumam. Mēs gribam atcelt uh, atkāpes vietējiem pakalpojumiem, gribam sniegt labākus informatīvus pakalpojumus pasažieriem par dažādiem produktiem, ierobežots force majeure aptvērums, par to mēs runājam šorīt no rīta, un arī pasažieru ar invaliditāti tiesību ievērošana. Lielas paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu atkal Boguslavam referentam, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem augstgodājumiem kolēģiem par jūsu ieguldījumu šajā diskusijā. Un katra šī debate dara mani aizvien spārnotāku, domājot par rezultātu. Esmu optimisma pilns, mēs tuvojamies ļoti daudz sološam darba nobeigumam. Šeit gribēju atzīmēt dažas lietas, kas ir ļoti svarīgas, manuprāt, Demontes kundze runāja par um, pieejamību. Mēs uzskatām, ka um, dzelzceļa pakalpojumiem ir jābūt pēc iespējas pieejamākiem pilnīgi visiem. Otrkārt, pievilcīgums. Visādā ziņā pievilcība ir jānodrošina gan no cenas puses, arī piedāvājot papildu pakalpojumus, kas ļauj ietaupīt laiku un plānot um, arī ilgākus ceļu maršrutus. Tas viss ir saistīts ar pasažieru tiesībām. Un es vien, vienmēr domāju par šo vienoto atvērto dzelzceļa pasažieru telpu, kur nav ne Eiropā, tātad kur nav nekāds nacionāla valstu robežas. Vienota Eiropas telpa un te ir jāietver visvisādas uh, pakalpojumu formas un kategorijas, ietverot uh, dažādas uh, pārdēm veidus reģionāli, lokāli, starp valstīm. Un esmu īpaši pateicīgs ēnu referentiem Nuseļie, Poremba un Krāmerkungam, pateicīgs eh, ērnu referentiem, kas ļoti skaidri pauda savu viedokli. Es eh, redzu, ka man jāfokusēs uz sekojušiem jautājumiem, lai viss top skaidrs. Vispirms, darbības joma cik mm, lielā mērā šī direktīva attieksies uz pasažieriem. Otkārt, informācija par ceļojumu, treškārt, velosipēdi vilcienu sastāvos, ceturtais atkāpes, tālāk vienotā biļete E, cilvēki, pie, piektais ar cilvēku ierobežotām iespējām, tālāk e, kavē, nokavēšanās, kompensācija, kompensācija par vilciena kavēšanos un kompensācija force majeure gadījumos. Runājot par force majeure, mēs esam būtiski pavirsījušies uz priekšu šodien. Sākumā tas bija tikai tāds redzējums e, domājam par to, vai vispār noraidīt šo foršmažoru konceptu, vai arī tieši paplašināt. Šodien neizskanēja neviena priekšlikuma noraidīt vors mažoru, tikai debat bija par to, ko mēs varētu ietvert, vai streiki būtu ietveram, vai zemestrīces, mēs par to debatējam. Un man ļoti svarīgi ir atzīmēt šo nacionālo un starpreģionālo pakalpojumu aptvērumu, un es vēlos likt dzels dzelzceļu tādā konkrētspējīgākā pozīcijā, lai tas eh, būtu sastatāms ar um, zemās cenas eh, av aviopārvadājumiem. Es dzīvoju Varšavā līdz tuvākai vieta, līdz 7, 600 km, tātad es esmu braucis un es redzu, cik daudz var uzņemt lidmašīna un cik daudz var uzņemt dzelzceļa sastāvs. Katrā ziņā mums ir jādara tā, lai šie pārvadājuma veidi varētu vienādi konkurēt, lai dodot vienādas iespējas visiem tiem, kas vēlas pārvietoties, un katrā ziņā, lai dzelzceļi būtu konkurētspējīgākā pozīcijā. Uh, Liels paldies par jūsu komentāriem, par jūsu fokusēto mm, uzmanību, un tagad mēs esam gatavi stāties pie nākamās fāzes, proti izstrādāt kompromisus un visbeidzot balsošanas sarakstu. Izstrādāsim. Liels paldies visiem! Liels paldies referentkungam! Un līdz ar to mēs esam par šo svarīgo ziņojumu debates slēguši. Es gribētu jums atgādināt, ka nu, Trānu komitejā mēs balsosim 21. jūnijā 2018. gadā. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir izskatāms aiz slēgtām durvīm. Tāpēc es uzreiz gribētu pateikties visiem, kas ir bijuši klāti līdz šim šajā sanāksmē. Paldies arī komisijas pārstāvjiem. Un tālāk mēs aicināsim uh, tikai tos, kas eh, būs šeit aizslēgtām durvīm, ir kamera un arī komisijas pārstāvi.